Gemäß Artikel 231. Saskaņā ar 231. reglamentu pantu, 4. punktu, eh, paziņoju, ka uh, nav iesniegts pieteikums par uh, labojumu, kas tika iesniegts vakar plenārs sēdē. Līdz ar to šis labojums tiek uzskatīts par pieņemts. Atbildīgās Ungārijas iestādes uh, ir iesniegušas pieteikumu, lai atceltu Bela Kovāča um, imunitāti. Saskaņā ar 9. panta 1. punktu reglamentā šis pieteikums tiek nosūtīts juridiskajai komitejai. E, juridiskā komiteja var lūgt Ungārijas iestādēm papildus informāciju, kur tā uzskat par nepieciešamu, lai izvērtētu.